Bien, mes chers collègues, je vous propose... Dārgie kolēģi, aicinu sākt darbu. Pardon pour ce... Atvainojos pār šo nelielo kavēšanos. Mēs esam sev neierastā sēžu zālē un ēkā, kurā ir apgrūtināta piekļuve. C'est une réunion... Euh, Šī sanāksme ir mazliet neparaste, ņemot vērā Eh, tās eh, kalendāru. Mums ir tikai puse dienas nedēļā, kas pierasti ir paredzēta grupu sanāksmēm, un tādējādi pie mums ir ļoti maz pārstāvēti sociālisti. Mēs, protams, izmantosim to savās interesēs, lai balsojumu varētu eh, noorganizēt attiecīgi, bet katrā ziņā šī situācija nav patīkama ne no politiskā, ne no organizatoriska viedokļi tīri personiski, un mēs sakosim eh, un runāsim ar koordinatoriem par to, lai nākamā gada darba eh, programmās šāda situācija vairs neatkārtotos, kas eh, pirmkārt jau apgrūtina balsošanu, kā arī apgrūtina mūsu darba efektivitāti. Darba kārtību jūs redzējāt. Ja iebildumu nav, tad norādu, ka mūsu kolēģis Alfonsīna vadā citas komitejas sēdi un lūdza atpārcelt uz vēlāku laiku 7. 6. un 7. punktu. Tātad tie punkti, kas attiecas uz protokoliem ar citām valstīm, zvejas jomā, kuru sakarā mums ir viedokļa apmaiņa, bet nav balsojuma. Tādējādi sastais un septītais punkts varētu tikt skatīti vēlāk. Ja citu iebildumu nav, tad uzskatām darba kārtības projektu par pieņemtu. Tālāk priekšsēdētāji paziņojumi par Kobu ņūz, tie eh, ir redzamies, eh, neatgriezīšos pie zināmām lietām, bet tālāk eh, monitoringa grupas budžeta 1.2. kategorijai 20. aprīlī. Jūs zināt, kas ir monitoringa grupas? Džeims Ellis. Jā, Alē, ļoti labi, kā tu runā par monitoringu grupām, bet lai tos e, nesaņemtu vi, atsevišķi viena aiz otru, tad varbūt mēs varētu saņemt kopīgu kalendāru, e, lai mums būtu kāda kopaina. Un mēs gribētu varbūt veltīt vairāk laika šim pasākumam. Jā, tā ir pilnīgi leģitīma prasība un es jūs informēju, ka pēc budžeta komitejas sanāksmes šorīt mums notiks koordinatoru sanāksme, kuras laikā es piedāvāšu koordinatoriem eh, kopīgu plānojumu šīm sanāksmēm, un pēc šī plānojuma apstiprināšanas rakstveidā tiks informēti visi deputāti tieši tā, kā to vēlējās Džeims Ellis. Lūk, jums ir saraksts ar pieejamajām valodām. Mūs uh, var klausīties eh, internetā, web straumēšanā un arī jums ir arī internetā vot par 2010. gada budžeta pie īstenošanu. Tālāk trešais punkts protokols uh, sēdē, kas notika 3. martā. Kā parasti līdzēdz beigām nekāda iebilduma nav, mēs uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu. Bet uh, Tagad pārējot pie mūsu darbības, eh, darba kārtības punktiem. Inga Gresli man uzdevā jautājumu, vai viņi ir klāt. Jā, viņi ir klāt un turklāt pirmajā rindā. Es biju tik tā labžilbis, ka viņi nepamanīju. Un, ko ir iesniegus arī Helga Trupele E, ņemot vērā to, ka viņām ir vēl citas sanāksmes, tad skatīt viņu punktus, kas ir attiecīgi piektais un ceturtais, pirms mēs e, skatām ceturto punktu. Un stingri pieturoties pie paredzētā garuma. Inga mums izklāstīs, kā jau katrā sanāksmē par savām sarunām par finanšu regulējumu. Cienījamie kolēģi, priekšsēdētāji, man ir labas ziņas un sliktas ziņas. Labā ziņas ir tas, ka ziņojums pašlaik ir gatavs ar 136 grozījumiem, bet tik līdz sekretariāts būs to pilnībā sakārtojis, darba grupu un komiteju to saņems. Pašlaik tas ir tikai angļu valodā Tur ir arī e, daži no Holmēras kundzes iesniegt grozījumi e, par e, ēkām, ja kolēģi ir ieinteresēti. Tie ir tātad vācu valodā. Bet būtībā ziņojums ir rakstīts e, angļu valodā, lai par to varētu diskutēt darba grupā nākamnedēļ. Un mēs pāntu pa pāntam iesim tam visam cauri, izskatīsim visu uh, visus grozījumus pēc kārtas, un koordinātori ir pieprasījuši attiecīgu eh, kalendāro grafiku, kurš, manuprāt, ir eh, pilnīgi paveicams. No reģī komitejas esam saņēmuši vēstuli ar sūdzību par to, ka viņi nav pietiekoši informēti un Rēģi e, komitejas referents jāsaka ir arī mūsu komitejā, tā kā ir, viņi var iegūt visus darba dokumentus, kas ir nepieciešami. Es domāju, ka budžeta komiteja komitejai pašlaik ir uh, tāda tīmekļa vietne un īstenībā arī savu mājaslapa, un principā tas darbojas jau vairākus mēnešus, tā kā cilvēkiem vajadzētu to izmantot. Es vēlētos visu šo procesu organizēt pēc iespējas caurskatāmāk, un uh, padomē ir tikai 27 cilvēki, un uh, Šonadēļ, piemēram, padome nāk klajā ar prezidentūras priekšlikumu, un tas nozīmē, ka padome savu komitoloģijas daļu ir pabeigusi. Tagad eh, ir mūsu kārta, un es esmu cēr, centusies iekļaut dažas lietas eh, ziņojumā. Pēc eh, katrā ziņā mēs nedrīkstam to visu pārāk sabiezināt lai, un tādējādi vainot uh, eh, savas pozīcijas sarunās. Tālāk runājot par to, kas tad ir slikti, varbūt. Eh, mums ir ļoti daudz darba, mums ir daudz jālasa. Jāsaka, ka šī tēma ir sarežģīta, uzdevums ir grūts un ir nodaļas, kur mums ir jāpievērš īpaši noz, eh, nozīmība, piemēram, EPP, kopējā pārvaldība, tur ir izdarīts izmaiņas, eh, tur eh, ir vēl pāris lietas, kuras es gribētu apspriest šodien, piemēram, deleģētie akti, jo mums ir jāsaglabā un jāaizstāv parlamenta intereses, jo neviens mūsu vietā to nedarīs. Delegā, deleģēto aktu pamats, juridiskais pamats ir 290. Eh, līguma pants, un e, tur ir minēts, kā deleģētos e, aktus var nodot komisijai tādās situācijās, kad e, viņiem nav e, likumdevēja iniciatīvas, un kas attiecas uz aptvērumu un darbības laiku. Tas, protams, ir jānosaka, lai varētu veikt eh, šo te pārcelšanu no viena uh, tipa dokumentiem uz, uh, vai aktiem uz otra tipa dokumentiem vai aktiem. Bet uh, tas viss var stāties tikai, spēkā tikai tādā gadījumā, ja uh, Eh, parlaments un padomu varēs vienoties par kalendāro grafiku. Viss, kas ir ierakstīts eh, juridiskā tekstā, eh, mēs jau esam pazīstami ar sāieru ziņojumu par delģētiem aktiem. Mm, šeit bija lasāma uh, Eh, līguma interpretācija, un mums bija tā jāpārbauda un jāsaskaņo ar eh, juridiskiem dienestiem. Eh, šī interpretācija bija tāda, ka deleģētajos aktos ir jādarbojas noteiktām kontrolas, noteiktiem kontrolas mehānismiem un ir jābūt pārstāvētām abu pušu interesēm. bet eh, jāsaka, ka aktu deleģēšanas eh, procedūra nav tik viennozīmīga. Mums ir jāstāsta, cik tālu mēs vispār vēlamies iet šajā jomā un cik eh, daudz mēs vēlamies izmantot tās iespējas, kuras savā ziņā izklāsta Sājers. Cik tālu mēs vēlamies iedziļināties citos deleģēšanas gadījumos. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu turēties pie līguma normām. Mums tomēr vajadzētu to ievērot pilnībā. Deleģēšanas aptvērums, kas attiec uz finanšu regulu 199. pāns, nu, tur nevar tā vienkārši vilkt paralēlis. jo, ja mēs neesam noteikuši mērķus un aptvērumu detalizēti, tad tas jau ir uh, līguma pārkāpums. Mm, var jau būt, ka tas ir prasīts par daudz, bet acīm redzot, mums tas būs kaut kad jādara. Tad mums ir kādi 30 vai 40 panti, uh, kur uh, komisija vēlas ieviešanas aktus izmantot nedel, uh, mēs varam deleģēt attiecīgi šīs pilnvaras komisijai, bet mums ir jāizlemē, mēs to vēlamies. Mēs neesam ņēmuši vērā kādus 12 komisijas iesniegtos pantus, neesam tos pieņēmuši. Eh, tur ir runa par izpildu aģentūrām, par eh, interešu konfliktiem, par deleģēšanas ierobežojumiem, par ieviešanas aktiem un tā tālāk. Jautājums par degresivitāti un finanšu instrumentiem. Tas ir attiecināms arī uz eh, finanšu regulas pārskatīšanu bet jautājums ir, cik ilgi un saskaņā ar kādiem nosacījumiem komisija izmantos eh, šo aktu deleģēšanu, eh, šis aktu deleģēšanas tiesības. Eh, tas ir saskaņā ar 202. pantu. Un šeit ir jārunā par tādiem likumdošanas aktiem, kas ir savstarpēji jāsarskaņo. 203. pants ir iespēja atsaukt daļu no deleģētajiem aktiem. Būtībā šeit nav jāsāk no nulles, iestrādnes jau ir. Un visbeidzot, runājot par deleģēto aktu, uh, aktivizēšanu vai iedzīvināšanu. Šeit ir jāņem vērā, kā jau es teicu, līguma noteikumi un līguma normas. Šeit mums ir jāatsauc tikai un vienīgi uz līgumu. Bet jāsaka, ka sājera interpretācija nedaudz atšķiras no tā, kā es tūkotu līguma pantus. Un es domāju, šobrīd mums ir jāizlem par šīm lietām. Eh, tās ir svarīgākās, kuras es pašlaik apskatu, bet vēlāk apskatīsim arī eh, kopējo pārvaldību. Eh, paldies, darga referente. Ņemot vērā šīs sadaļas sarežģītumu, protams, mums tas ir jāapzinās Jērens Ferms. Uh, <coughs> paldies, priekšētāji. Es vadu ļoti maz grupu šodien. Es ceru, ka nebūs pārāk daudz smagu balsojumu. Mūsu grupa ir Atenās un, un es varēju ierasties tikai vakar. Mēs katrā ziņā neesam pietikuši laiku šai komitejai. Viens vispārīgs komentārs Es nevaru pārāk dziļi par to runāt, jo man uh, uz grupas uh, dalībnieki nav klāt, kas par to ir atbildīgi. Mēs atgriezīsimies šajā diskusijā. Viens tāds vispārīgs komentārs par to, ko jūs teicāt par parlamenta iniciatīvas tiesībām. Protams, mums jāaizstāv parlamenta tiesības, bet ir jāatcerās, ka parlaments ir politiska struktūra. Mūsu tiesības ir politiskas. Mēs neesam izpildu struktūra, neesam administratīva struktūra, un mums ir jāpanāk līdzsvars šīm lietām. Ja mēs aiziesim detaļās pārāk tālu, tad politiku īstenošana būs vēl grūtāka. Un ne tikai komisijai, bet arī mums pašiem. Mūs pārslovos dažādas detaļas, pārsūtīšana, informācija un tam līdzīgi. Un tad trīs asistenti deputātam būtu par maz. Mums vajadzētu vēl vairāk, lai tiktu ar to visu galā. Mums jāizvairās no riska, ka mēs aizraujamies ar mikro pārvaldību. Tā vietā jākoncentrējas uz politiskajiem jautājumiem. Mums ir jāļauj arī komisijai darboties, jāstās uz elastības iespējām, jāizvairās no nevajadzīgas kavēšanās arī tas viss ir jāpatur prātā. Protams, tas ir ļoti grūti, tur nav ko noliegt, bet mums ir jāpanāk līdzsvars, jo mēs koncentrēsimies tikai uz parlamentu tiesībām katrā sīkumā, tad nonāksim situācijā, kur mēs vairs nespēsim koncentrēties uz svarīgāko. Tas ir tā, tās vispārīgas vēstījums, vienkārši mēģiniet panākt lūdzu šeit līdzsvaru, mēs nerunājam tikai par parlamentu tiesībām, mēs runājam arī par parlamentu kā politisku struktūru, kas varētu nodrošināt efektīvu politikas īstenošanas sistēmu un, lai to izdarītu, nepieciešama elastība. Uh, Monsieur Aglund. Aglund, kungs, lūdzu. Paldies. Mana grupa nav aptēnās, bet arī man grupas pārstāvju šeit ir maz dažādiem iemeslu dēļ. Un pavasarī iesnas un tam līdzīgi. gribēju teikt, ka diskusija, kas bija mūsu iekšējā sanāksmē, kur bija arī mūsu ēna referents par šo ziņojumu, viņš pauda viedokli, kas bija lielā mērā līdzīgs tam, ko teica Jonets patās. Es pārāk neiedziļināšos, neesmu eksperts, bet eh, tātad arī mūsu pārstāvs teica kaut ko līdzīgu, ko teica nu pat Gorens, tā kā arī mūsu uzskats ir tāds, ka ir jābūt pareizam un līdzvaram starp Paldies, cits neviens nevēlas izteikties. Tagad divi punkti. No vienas puses es gribētu pasvītrot Ģerana um, un e sacīto un Eglonda kungs sacīto. Mums ir jāsako tam, lai parlaments īstenot savu politisko lomu. Un uh, neiekristu pārvaldībā. Līdz ar to mums ir jāatrod pareizais līdzsvars ar šo jauno deleģēto aktu procedūru. Mums ir jāsaprot tas, kas notiek tad, kad Eiropas parlaments vēlas pārāk iesaistīties um, pārvaldībā, vai šeit būtu runa par solidaritātes fonda īstenošanu ar procedūrām, par kurām mēs balsosim šodien, kas pieprasa koriģējošo budžetu katru reizi, kad tiek izmantot solidaritātes fonds, vai arī ar procedūrām, e, kur ir nepieciešams tikai pārvedums e, vai globalizācijas e, fonda korekcijas procedūras. Tās procedūras, kas tika paredzētas un katru, eh, it kā katru gadu būtu tikai atsevišķi gadījumi, bet šķiet, ka katru gadu tomēr ir vairāk desmit šādu gadījumu un ir um, jādomā, kā mēs varam atbrīvoties ar mehānismiem, kas mūs kavē un kas nedod patiesu pievienoto vērtību. Jo uh, šī filozofija, kas ir paredzēta, lai vienkāršotu un nesajau, nejauktu lomas, tā varētu kalpot kā iedvesmas avots mūsu pozīcijai. Tā skaitā par finanšu regulējumu. Tālāk nākamais, ko es gribēju sacīt, ir pār darba kalendāru runājot. Mums šis jautājums ir atkal jāapspriež ar koordinatoriem. Es saņēmu komisijas priekšsēdē, eh, reģionālās komisijas priekšsēdētāju vēstuli, kurš plaša, lūdz mums papildu termiņu, lai sniegtu atzinumu. Un tā kā ir ļoti daudz ko sacīt par šo tēmatu, jo tas attiecas uz kohēzijas fondiem, struktūra fondiem un Eiropas Savienības naudas pārvaldīšanu, mums šīs jautājums ir jāskata ar koordinatoriem, ar Ingi un jādomā par kalendāra korekciju apzinoties, ka temats ir ļoti delikāts un kā sacīja, ka mēs strādājam balstoties uz grozījumiem sagatavotiem pamatā angļu valodā, bet nonākot līdz lēmumiem procedūras ietvaros, mums būs jārespektē daudz valodību kodeks. Inge, tu vēlies izteikties vēl? ir viens un atbildi. Mēs varam tagad palaist Ingi, kurai ir citi darbi darāmi, un aicinu pāriet pie 14. punktā darba kārtībā. Elga vēlējās arī maksimāli ātri tikt brīva par pārvietojumiem. Paldies, Alē! Jā, mana grupa dodas uz Budapestu šodien, un arī man ir jādodas prom diezgan ātri, un tādēļ paldies, ka es varu runāt jau tagad. Tātad par pārvietojumu pieprasījumiem, un tie ir saistīti ar modifikācijām Eiropas sociālās un ekonomikas komitejas un reģionu komitejas plānā šie grozījumi šajās komitejās radīs ietaupījumus budžetā, un otrs modifikācija neradīs ietekmi uz budžeta. Es aicinātu jūs priekšādātāji balsot par šo pārvietojumu, un es ieteiktu to atbalstīt. Paldies! Les, les deux en même temps. Uh, abas vienlaicīgi. Jā, man nav iebildumu, mēs varam balsot par abiem vienlaicīgi, kā kolēģi vēlās. Donc, Helga nous a. Tātad Helga mums prezentēja savus uh, lūgumus, kas ir samērā vienkāršot, liek tos uz balsiem kopumā par. Paldies pret. Divi pret atturas. Neviens neaturas. Abi pārvietojumi tādējādi tiek pieņemti. Paldies Helgai, kura var doties uz Budapeštu ar mūsu vislabākajiem eh, laimīgi ceļvēlējumiem. Un mēs varam atgriezties pie sākotnēji paredzētās darba kārtības. Ceturtais punkts - 2012. gada budžeta sagatavošana. Vakar notika trilogs. Un Vispirms došu vārdu Frančiskai Balcānī, kura šī triloga sakarā mums izklāstīs eh, parlamenta pieņemtās vadlīnijas. Frančiska. Grāci, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar trilogā par 2012. Eh, gada budžeta vadlīnijām eh, mēs runājām samērā vienkāršot, jo nebija konkrēti citi skaitļi, tādējādi bija vienkāršāk runāt par budžeta prioritātēm. Es nācu klajā ar vadlīnijām, par kurām mēs eh, esam nobalsojuši, tīpaši attiecībā stratēģija 2020, un vēlējos pasvītrot it īpaši to, ka nākamā budžeta centrā stratēģija 2020 ir ļoti konsekventa prasība attiecībā uz padomu un komisiju, jo mēs nevaram paredzēt atvesļošanās stratēģiju vidējā un ilgā termiņā, ja mēs nedomājam par to, kā mēs pie tā strādāsim konstruktīvā un konsekventā veidā. Tāpat arī es vēlos pasvītrot, ka labs budžets, krīzes budžets nenozīmē pieauguma vai krituma budžetu atkarībā no tā, kas tiek izlēmts konsolidācijas jomā Vārdu sakot, labs budžets ir tāds, kurš koncentrējas galvenokārt uz saturu, un matemātisks maksājuma pieaugums nevienmēr ir labs risinājums krīzes sakarā. Ir jāzina, kur šie maksājumi pieaug un runājot par saistībām, kur tās pieaug jo tas ir budžets, kas attiecas uz nākotni, un budžets, kas norāda tās līnijas, Eh, kas būtu būtiskas Eiropas Savienībai. Tālāk par eh, lēmumu atcelt, pārcelt iepriekšējo gadu eh, neiztērētās summas, kas dotu mums vairāk resursu un vairāk horizontālā elastīguma laikā. Un reakcija ir saistīta um, šeit arī ar kontekstu. Mēs nevarējām risināt to detalizēt, taču reakcija bija pozitīva saistībā ar stratēģiju 2020, kas bija Eh, saprātīgāk nekā taupīguma politika krīzes sakarā, un Ungārijas prezidentūra norādīja, ka tā piekrīt nepieciešamībai veidot uh, pamatīgu budžetu 2012. gadam. Ir marta beigas, un vēlos atgādināt, ka ir jākoncentrējas uz pilotu projektiem un sagatavošanās darbībām. Es to atgādinu tāpēc, ka uh, Līdz 3. jūnijam mēs gribam iesniegt provizoru sarakstu komisijai, lai saņemtu uh, eh, atgriezenisko saikni un lai mēs varētu runāt par to, kāda ir pilotu projekti un sagatavošanas darbības, kas īsti labi nedarbojas un savukārt arī, lai mēs zinātu, kuras darbības dod pozitīvu rezultātu. Tas viss būs jāņem vērā sagatavojot 2012. gada budžetu. Vajadzētu izvairīties no tā, ka šie projekti izmantot jau samazinātas maržas. Un ir jādomā par tādām darbībām, kas ir perspektīvas, lai izvairītos no resursu nevajadzīgas šķērdēšanas. Paldies! E, papildinot Frančeskas sacīto. No savas puses vēlos piebilst, ka šīs trilogs par 2012. gada budžetu. Kā jau parasti, šī, šajā gada laikā bija nevis patiesa viedokļa apmaiņa, bet gan divu uh, vienpusēju runu uzklausīšanu. Padomu izklāstīja, kāpēc budžetam ir jābūt viss vai maksimālāk ierobežotam, un Frančiska uh, izklāstīja parlamenta pozīciju un vispārīgās vadlīnijas. Pozitīvs, kā jau Frančeska sacīja, ir tas, ka abās, vai pareizāk sakot, trijās, visās trijās galda pusēs, kā galvenā atsauce tiek pieņemta stratēģija Eiropa 2020 kas varētu atvieglot um, vienošanās pieņemšanu par prioritātēm. Savukārt, um, kaitinoši ir tas, ka mūsu sarunu partneri šāda veida e, trilogā ir ar saistītām rokām un kājām Eh, ņemot vērā to, kas ir izlemts ierēģņu un padomas sekretariāta līmenī. Es to saku klāt esot padomas eh, sekretariātām un Ungārijas prezidentūrai. Līdz ar to mēs visu laiku pinamies eh, neko neizsakošās runās. Un tīri personiski es biju šokāts par to, kā neatskanēja nu neviens komentārs, kā tikai tas, ka komentāru nebūs tad. Kad ar visu pārliecināšanas kapacitāti, kas man piemīt un kas um, <clears throat> parādīja savas robežas, es aizstāvēju. Šajā sakarā Tāpat kā tad, kad es to varēju darīt eh, zem četrām acīm ar eh, visām interesētajām pusēm pirms dažām dienām vai nedēļām. Lai atgriežoties pie prakses, kas bija ierasta pirms dažiem gadiem un no kuras mēs atsacījāmies, es nezinu, kāpēc arī pirms dažiem gadiem, mēs koncentrējam politiskās debatas uz budžeta skaitļiem starp institūcijām par mm, maksājumu saistībām, eh, par eh, saistību apropriācijām un nevis par maksājumu apropriācijām. Mēs esam politiskas struktūras budžeta ziņā un mūs interesē saistības, politiskās saistības, politiskās izvēles, kas pauž, izpaužas kā šīs saistības. Tad, kad ir šie kredīti iesaistīti, tad ir jāmaksā. Un tālāk jau maksājumi ir sekas tām saistībām, ko mēs esam uzņēmušies. Pilnīgi neizbēgami. Savukārt, visas pēdējās debatas pēdējo gadu laikā konkrēti pagājušo gadu, kad mēs runājam par 11. gada budžetu, koncentrējās uz maksājumiem, mēs nonācām pilnīgi neiespējamā situācijā, tāpēc, ka Pēc uh, iepriekšējiem lēmumiem, pēc tam, kad kredītu patēriņa režīms uh, pieauga konkrēti struktūra fondi, pēc tam, kad pieauga izdevumi um, atvesļošanās plāna ietvaros, kad vajadzēja atbalstīt uh, ekonomiskas konjunktūras krīzes ietvaros, tad šobrīd maksājumi pieaugs. 2011. gadā un tāpat arī 12. Un ja mēs turpināsim eh, eh, turp, turpmāk runāt, ka 27 valstīs ir jāpiemēro taupīgums un arī 28. budžetā, kas ir Eiropas budžets, un koncentrēsim debatas uz um, maksājums apropriācijām, tad mēs nonāksim pilnīgi eh, absurdā eh, kontekstā. Un es to saku šeit, tāpēc, ka mēs esam publiskā sēdē, kam var sakot straumēšanā. Un es biju pārsteigts, redzot, ka šī mana aizstāvības runa neizraisīja nekādu reakciju. Ne atbalstam, ne kritikai. Vārdu sakot, klusums, autisms no visām, no abām pārējām institūcijām. Gribēju darīt jums to zināmu, apzinoties to, ka pēc dažām minūtēm mums būs jāpieņem lēmums par maksājumu saistībām 2011. gadam. Un mēs nonāksim šajās pretrunās un pēc visām norādēm var sagaidīt to, un arī Levandovskis, tad, kad viņš uzstājas budžeta komitejā, viņš sniedz visas informācijas, kuras mēs varējām saņemt par 2012. gada budžetu, un juridiskiem eslu pēc komisijai nāksies mums piedāvāt maksājuma saistības, kuras varētu likties ar ļoti augstu procentu, lai gan tas ir tikai iepriekšējo eh, politikas lēmumu izpildīšana. Un tagad es tāpēc dodu vārdu vispirms Bokroškungam. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt tikai tāda īsa piezīme no manas puses vēlētos plenārs sēdē izteikt savu vilšanos par faktu, ka koordinātori no mazajām grupām vienkārši tik izslēgt no trialoga. Kādā veidā mēs varam pildīt savus minimālos pienākumus attiecībā pret savām grupām, lai dalītos ar tām uh, tādā ticamā informācijā, ja mūs vienkārši izslēdz no svarīgām sanāksmēm, un es ceru, ka tā ir pēdējā reize, kad tas šādi notiek. Paldies, kolēģi Salvadors Garīga, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā tautas partijas koordinators? Eh, lai paustu atbalstu eh, mūsu priekšsēdētāju pārdomām, nerunājot par lēmumu, kas mums ir jāpieņem par maksājumu saistībām 2011. gadam, es eh, gribu atsaukties uz eh, referents Balcānis sacīto. Situācija būs ļoti sarežģīta. Mums bija eh, pirmās ziņas par šo trilogu vakardien, un komisija skaidri pauda, ka būs lielāks kredītu, eh, lielāks maksājumu saistību pieaugums 2012. un 2013. gadā nekā 11. un 11. kā mēs zinām, ka maksājumu apropriācijas bija pietiekamas, lai risinātu tās nepieciešamības, kas ir saistāmas ar daudzgadīgo vienošanos konkrētu struktūru fondiem un arī tādiem nelieliem finansiāliem jautājumiem kā solidaritātes fonda izmantošana. Tāpēc mēs vēlamies izvairīties no tā, lai šogad oktobrī, novembrī mēs sasklārtos atkal ar vēl vienu vienpusēju padomes deklarāciju par vienpusīgi uzspiestu samazinājumu no padomas puses maksājuma saistībām, kas padara jebkādu veidu izpildu ne, e, neiespējamu. No otras puses starp institūciju deklarācija par to, ka tiek nodrošināta uh, papildu maksājumu saistību īstenošana, kad ir nepieciešama, netiek respektēt no padomas puses, un tāpēc šis temats ir jāņem vērā šajā stratēģijā. Mūsu grupa pilnīgi to atbalstīs, jo uzskat, ka tas ir ļoti nopietni. Nav iespējams veidot kopienas budžetu ar ma nepietiekamām maksājuma saistībām, lai varētu īstenot nepiecie viss vis, um, būtiskākās nepieciešamās lietas Un sarunās ar Levandovska e, tri, e, trilogu laikā mēs runājam par ITER programmu. Un 2010. gada kredīti ir pilnībā izlietoti, un ik viens lēmums, lai finansētu šo ITER projektu, ir jāmeklē 2012. gada budžetā. jautājums eh, samērā sarežģīti risināms meklējot eh, papildu eh, finansējumu ITER projektam, bet ik vienā gadījumā mums ir jādomā par šo 2012. gada projektu. Tāpat arī vai nu mēs meklēsim kādu pašreizajā finanšu gadā, kad to nav, vai 2012. gadā, kad mums radīsies vēl papildus grūtības. Visbeidzot mūsu priekšā ir grūts uzdevums, bet es domāju, ka maksājuma saistību ziņā mēs varētu rast kopīgu eh, grupas stratēģiju. Paldies, kolēģi. Helga lūdzu, vēl tu šeit. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos sākt ar piezīmi par to, uh, ka es saprotu Bokrašs kunga satraukumu, ka tas nav labākais, labākā procedūra izslēgt mazo grupu koordinātors no šiem trilogiem. Priekšsēdētāji, kas attiec uz jūsu priekšlikumu, koncentrēties uz e, saistībām. Es domāju, ka šī ideja ir ļoti svarīga, un, diemžēl, man jāsaka, ka padome, es nožēloju, ka padome šeit uzvedās autiski, autistiski. Tā, protams, ir problēma, bet ņemot vērā faktu, ka komisija ir atzinusi, e, jā, attiecībā uz maksājumiem, protams, ir jākoncentrējas uz saistībām. Un es domāju, ka pie šīs līnijas vajadzētu arī turēties. Kas attiec uz solidaritātes fondu, es domāju, ka mums ir pilnībā jāatbalsta. Ja Eh, pagājušā gada maksājuma deklarāciju, un es gribētu komentēt arī ITER. Es zinu, ka jūs nepārsteidz, ka mēs, zaļie, esam pret šādām investīcijām, jo mēs uzskatām, ka tā ir riska tehnoloģija, un mums ir vispirms jābūt kārtīgam stresa testam, uh, jo jautājums eh, eh, no šīs te kodolsintēzes reaktora un kodola atkritumiem, ko tie rada, tā ir problēma. Un šīs problēmas ir jāapspriež, un jūs zināt, kā manā valstī varbūt ir, tas ir īpaši attīstīts, arī Francijā un citās valstīs, un mums kā Eiropiešiem šī problēma arī ir jārisina. Un tā kā nevajadzētu šeit tikai sekot komisijas līnijai, atrast eh, tā tad eh, budžetu 12. gadā, bet mums vispār ir jāizstrādā tāda strateģiska pieeja visām šīm tehnoloģijām. Helga, paldies par um, šo komentāru. Bet, um, lai atbildēt tūliņ, jo iespējams citi gribēs izteikt tās pašas piezīmes par delegācijas sastāvu trilogā. Esmu mazliet pārsteigts par vienu un par otru komentāru. Mēs tikai īstenojam koordinatoru vienbalsīgi pieņemto lēmumu 10. februārī 2010. gadā, kas ir tradīcija budžeta komitejā, kad mēs izlēmām uh, ka budžeta komiteja tiek pārstāvēt visās ārējās izpausmēs e, trilogā, e, pētījuma sadalīšanā, uzklausīšanas, konsultācijās ar ārlietu komiteju un mm, ar darba grupām ar delegāciju nosūtīšanu tādu, kas ir nosūtīta, lai apspriestu ITER jautājumu, un trilogu sakarā mēs saskaņā ar jau iesakņojušos praksī izlēmām, ka no budžeta komitejas delegācija būs e, pārstāvēta ar priekšsādātāju un referentu tematiem, kas ir darba kārtībā. Punkts ar iespēju grupām, kas to vēlas, nodrošināt pārstāvi asistentu vai ierēģu līmenī. Ir jāzina, ka Trilogā var būt tikai viens runātājs, viena balss, kas runā parlamentu vārdā, un tieši tas pats notiek pretī. Viens politiķis, kas pārstāv padomi, un no komisijas ir komisārs. Atkal punkts. Un visā pagājušā gada garumā es sekoju un turpināšu to darīt šogad, lai katru reizi kad notiek trilogs ar politisku jēgu, kad va varētu būt pie sarunu galda citi pārstāvi. Turklāt eh, mēs devām iespēju ik vienam izteikties tā saucamajā pre, ja priekšsamierināšanās uh, pasākumā, lai mēs varētu sakārtot savas domas attiecībā uz 2012. gada paredzamo tāmi. Eglund kungs. Priekšsēdētāji, šajā brīdī man nav daudz ko piebilst. Es saprotu, ko sacīja priekšsēdētājs, un es augstu vērtēju viņu solījumu par šo tēmu un tās pārstāvēšanu. Un Alde grupa augstu vērtē šo faktu, ka nākotnes svarīgajos politiskajos trialogos grupa būs pārstāvēta plašāk. Man joprojām ir tāda sajūta, ka šis līdzsvars, un paskatieties, ko tad mēs nolēmām tajā 10. februārī, es piekrītu politikai, kad varbūt nevajag 20 eh, cilvēku, kas runā uh, no parlamenta vārdā. Mums ir referents, viens runātājs, tas ir acīm redzot. Taču. Taču mums varētu būt koordinātori, kas ir klāt. Varētu tur nebūt tik daudz eh, politikas, te, teiksim, politisko konsultantu. Jā, es saprotu, viņi ir ļoti labi un tomēr. Uh, Es domāju, ka tā varbūt ir e, labāka pieeja un varbūt koordinātoru sanāksmē būtu vērts to apspriest vēlreiz, jo mazajām grupām tā ir problēma. Bet es augsti vērtēju priekšsēdētāju vakardien doto solījumu un ar to mēs pagaidām varētu samierināties. Paldies, kolēģi. Ģerans Ferms. Uh, thank you. Uh, first... Jā, paldies vispirms par trialogu Protams, ka ir jādomā par informācijas plūsmām, jo gal galā jebkurš var būt eh, nevar būt klāt, jo tas būtu pārmērīgi paplašināts formāts. Pamatā divi komentāri par šo vispārējo jautājumu par maksājumu saistību apropriācijām. Es piekrītu Helgai un citiem, kas sacīja, ka mūsu prioritāte, protams, ir ambiciozas saistības. Taču pastāv problēma, ko mēs redzam padomu pagājušajā gadā bija ļoti devīga attiecībā uz saistībām, bet viņi bija ārkārtīgi skopi attiecībā uz maksājumiem, nekā virs 2,9%. Un tā tad arvien palielinās šī plaisa starp saistībām un maksājumiem. Un e, šķiet, ka padomu vispār vēlas pārcirst šo saisti eh, starp abiem maksājumu, saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām, un beigu beigās mēs nevarēsim ieviest eh, nevienu no savām politikām, un viņi tikai varēs eh, naudu pārvilkt no vienas programmas uz otru, pildot savas prioritātes bet kāda jēga no kaut kādām saistībām, ja tās nekad netiek īstenots. Tāpēc ir jādomā par to, ka ir jāsaglabā šīs saiknes starp maksājumu un saistību apropriācijām. Jo nav nekāda jēga apsolīt daudz naudas un be, ar to arī apmierināties un pēc tam to nedot. Mums tā kā drusku sīkāk vajadzētu aplūkot šo saikni. Tālāk par ITER. Tas ir tā diezgan kaitinoši, ka mēs šeit izmantojam tādus juridiskus argumentus, vai mēs varam izmantot rezervi no 2009. gada. Man liekas, mēs varam, bet padomas juridiskais dienas saka, ka nevaram, un tā tad mēs arī nevaram. Īsnībā mums ir viena nalga. Vai mēs varam atrast neiztērētu naudu 9., 10. vai 11. gadā, vai atrodam jaunu naudu, ir skaidrs, ka mēs nepieņemam šīs programmas finansēšanu uz citu septītās ietvaru programmas programmu rēķina. Jo tas ir pusmiljārds eiro, kas tiks atņemts dažādām prioritārām zinātnes un pētniecības programmām. Kurā gadā mēs atrodam naudu nav svarīgi, bet atņemšana uh, citām programmām tā ir ļoti pretrunīga lieta, mēs to nevaram pieņemt. Paldies, kolēģi. Divas piezīmes par saistību un maksājuma apropriācijām. Iespējams, ka šis jautājums ir jāskat finanšu regulējumu ietvaros, tāpēc, ka um, maksājuma apropriācijas ir obligāti izdevumi. Mēs esam svītroši atšķirību starp to, ko mēs saucām par uh, obligātajiem un neobligātiem uzdevumiem, bet maksājuma saistības ir obligāti izdevumi. Eh, bet eh, saist, maksājuma apropriācijas ir obligāti izdevumi. Tāpēc šim jautājumam ir jāiet tikai tāds, ja eh, maksājumu apropriācijas tiek uzskatīts kā šie obligātie maksājumi. Pretējā gadījumā mēs varam nonākt vienkārši katastrofiskā un nereālā pārvaldības situācijā. Varbūt eh, par to varētu domāt mūtu referents finanšu regulējumu ietvaros. Par ITER sarunas ir beigtas 2010. gada sakarā un jāredz, vai komisija mums piedāvās un ko īsti 12. gadam, kad sarunas varētu atsākties, kā arī norādīja Helga atgādinot savas grupas pozīciju 12. gada budžeta sakarā. Lāslo Šurjans. Dažlu. Köszönöm elnök úr, én is elő... Paldies, priekšstādātāji. Pirmkārt vēlos arī nedaudz izteikt komentārus par šo tēmu. Ja padome attiecas uz maksām apropriācijām un cenšas izdarīt priešlikums, lai tos pārlieku samazinātu, tad mēs esam. Es atvainu, atsevišķus tulkojums nevar dzirdēt. Franču valoda nedarbojās, vai arī citas valodas nedarbojās. Voilà, là ça y est. Šķiet, ka darbojas. Es atkal varu dzirdēt. Vāšlo lūdzu. Akkor elkezdem újra, ha a... Jā, nu, tad atgriezīšos pie sākuma. Ja padome maksājuma apropriācijas uzstāda pārāk zemā līmenī, tad ikgadējā budžeta diskusija gaitā mums ir jāiestājas par savu viedokli spētu darboties. Un tāda situācija izveidojās pagājušajā gadā, un lielākā daļa debašu, kā jau priekšstādājs norādīja, nekoncentrējās uz attāliem politisk, attālām politiskām saistībām. Mēs jau darbojamies nedaudz kā ugunsdzēsēji. Mēs skatāmies uz maksājumu apropriācijām un koncentrējamies pārlieku daudz tām. Bet šajā situācijā ļoti daudz ir likt uz spēles un daudz jau iepriekšējā runātāja par to ir teica. Ja paskatāmies uz septiņu gadu budžeta plānu, un kad mēs sagatavojam šo plānu, mūsu domas galvenokārt koncentrējās uz maksājumu apropriācijām, un tad piezīmēs tikai tā garām ejot tiek eh, pieminēti paši faktiskie maksājumi. Mm, nu, varbūt tas ir pietiekami pamatoti, bet ja atveikšaties un saskaitat visas saistību apropriācijas un septiņu gadu plānā, tad uh, summa vienmēr ir lielāka nekā maksājumu apropriācija állapotba jutunk, akkor transferek... Un nu, tad mēs būtībā sākam darboties kā ugunsdzēsēji, jo mums ir jānodrošina nauda pārvedumiem. Tā kā mums ir divi diskusiju līmeņi, ir jābūt līdzsvaram un tas ir jāņem vērā domājot par nākamajiem septiņu gadu finanšu plāniem, jo tas ir jautājums, ko varētu bieži skatīt šajā kontekstā, jo priekšētājs jau teica, ka bija pārsteigts, ka padome nereaģēja uz jūsu ļoti pamatotajiem komentāriem. Priekšētājs nezinu, kāda ir mūsu nostāja precīzi attiecībā uz summām, bet ja skatāmies uz nākotni, ja skatāmies uz tādu, kādas ir esošās saistības, tad, ja dalībvalsts vēlas tās izmantot, tad būs skaidrs, ka tas nebūs iespējams, jo mums ir noteikti bu budžeta ierobežojumi, kuros ir jādarbojas, un tad dalībvalsts varētu doties pie uh, tiesas, kopienas tiesas Luksemburgā, jo komisija visu laiku tā kā slīd pār šai problēmai, un mēs tad cenšamies visu šo ugunsgrēku dzēst. Bet tā nedrīkst turpināt, un priekšētājs jau pieminēja ļoti svarīgu lietu. Padomēji bija iespēja reaģēt, jo padomas pārstāvi paši sevi nepārstāvēja un pat ne savas valstis, viņi vairāk pārstāvēja 27 dalībvalsts kopā un viņiem nebija mandāta, lai vispār kaut ko teiktu par tik būtisku jautājumu, kuram ir nozīmīgas, varbūt nozīmīgas seks arī nākotnē, un viņu atbilde bija tāds pieklājīga klusēšana. Bokrašs kungs eh, kļūdaini izteicās, nav tiesa, ka mazā, mazo grupu koordinātori tika izslēgti. Visi koordinātori bija patiesībā izslēgti. Tur bija Garīga kungs, bet viņš nebija kā koordinātors, viņš bija tādēļ, ka mūsu referents nevarēja piedalīties un sociālistu koordinators tika izslēgts, tautas partijas koordinators nevarēja piedalīties, tā kā visiem koordinatoriem bija liekt šāda iespēja. Un Vācijai, Francijai un apvienotāji karalistei arī no padomas puses nebija iespēja ko darīt. Tā ir prakse, kāda ir izveidojusies pagātnē, un tā, manuprāt, ir pieņemama. Un ja mēs runājam par salīdzinoši pieticīgu trialogu, tad uh, Tur ir jābūt referentiem, kas ir saistīti ar šo tēmu, un viņi ir tur iesaistījušies, viņiem tad tur ir arī jāpiedalās. Un pateicoties priekšsēdētāju dāsnumam, runājot par būtiskiem jautājumiem, viņš laipni ļāva koordinatoriem piedalīties tajā grupā. Bet, kā mēs dzirdējām, viņi neko neteica, jo parlaments runā vienā balsī, nevis vairākos, jo citādāk mēs nevarētu aizstāvēt savus intereses attiecībā uz padomi vai komisiju. Un politiskās grupas vienmēr ir piekrituši šādam principam, ka mums ir jābūt konkrētam ekspertam, kas mūs pārstāv, tas vienmēr bijis uzskatīts par ļoti svarīgu lietu. Un, protams, bija jauki, ka sekretariāts sagatavoja kopsavilkumu par notikušo un to izdalīja. Un mēs šeit runājam par konkrētu ekspertīzi un mūsu eksperti tad varēja mūsu viedokļu ļoti labi arī atspoguļot. Un, protams, priekšētājs bija ļoti dāsns, un es par to priecājos bet es ceru, ka tas neradīs precedentu, ka būs 7, 8 vai 9 delegācijas, kas katru reizi ieradīsies šādās sanāksmēs. Um, Priekšsēdētāja dāsnums nav bez precedenta. Artumkungs. Voorzitter, dank u wel voor de update uh, over de trialoog. Um, wat... Paldies, priekšsēdētāji, par jaunāko informāciju par dialogu runājot par eh, saistībām. Ir jāpadomā arī par to, kas notika pagājušajā gadā, un jāzina, ka arī šīs eh, iestādes ir uzticamas. Un, protams, ir iespējams ietaupīt kaut ko budžetā. Levandovski kungs eh, apmeklēja mūsu parlamentu Nīderlandē pagājušajā nedēļā. Un tas bija nedaudz uh, tā neveikli, jo viņš ir ieradās, lai runātu par eiro nodokļu ieviešanu, tātad, lai radītu vairāk naudas ieņēmumu daļā, nevis kaut ko samazinātu izdevumu daļā. Un, ja mēs kaut ko liederīgi varētu darīt, tad mēs varētu kaut kā domāt, kā mēs varētu tērēt mazāk naudas. Euh, Paldies, kolēģi Andrejā Simskundze, nākošā. Thank you, President. Paldies, priekšētāji. Man ir citi viedokļi atšķirībā no jums runājot par saistībām un maksājumiem dzīvē. Mēs pirms izlēmjam, ko mēs varam, ko mēs gribam maksāt, un tikai tad mēs maksājam. Un tāda procedūra būtu jāizmanto arī budžetā. Pagājuši, kad padomu uzspieda šādu procedūru, un mēs īsti nesaprotam, bet tā tas arī notiks it īpaši krīzes laikā. Nav saprātīgi runāt un izdarīt spiedienu uz saistībām. Cilvēki ļoti uztraucās par to, cik naudas viņiem ir makā un par to, kas viņiem būs jāmaksā. Un tas ir saistīts ar vēl kaut ko, kas ir bieži izskanējis šajā komitejā un citā, proti, ka Eiropas Savienībai nav budžeta deficīta. Bet, bet protams, Eiropas Savienībām nav budžeta deficīta. Eiropas Savienība izlem, ko viņi tērēs, un tad paprasa attiecīgo summu no dalību valstīm. Tā tas nenotiek valstu budžetu gatavošanas procedūrās. Valstu valdībām ir jāizlem, kāds būs budžets, ko viņi tērēs, un tad ir jāskatās, kur viņi dabūs vajadzīgo naudu. Viņi nevar vienkārši palūgt šo naudu, viņiem tā ir jāatrod. runājat par mazo grupu pārstāvību, bet tas bija pieņemts lēmums un nebija tas demokrātisks, un tas būtu jālabo. Pagājuši gadu daudz no mums no mazajām grupām nevarēja piedalīties daudzās pārunās par budžetu. Manuprāt, tas nav demokrātiski. Tas arī būtu viss. Paldies! Atvainojiet, Andrēs Kundzes, tas bija pilnīgi demokrātiski. Demokrātija nenozīmē to, kā tiek pieņemts lēmums vienbalsīgi. Tas nozīmē, ka pieņemts ar vairākumu. Lūk, visi mūsu lēmumi tika pieņemti caurskatāmi un demokrātiski. Citi runātāji šajā sakarā Ferma kungs. Jā, yeah, like Jā, tikai divi komentāri par Andrēsnes kundzes teikto. Pirmkārt, par to, kā mēs veidojam trialogu. Jā, Nu, tā tas notiek visā parlamentā, katrā likumdošanas trialogā parasti mūsu pārstāv priekšsēdētājs un referenti un viss. Un tas ir tīri praktiski apsvērumu dēļ, jo tās ir pārunas. Tur netiek uh, veikts parlamenta balsojums, tās ir pārunas par praktiskām lietām. Un tas ir tikai saprātīgi. Bija arī problēma pagājuši gadu, jo Tobrīd tas nozīmē, ka visi, kas pārstāvēja parlamentu, bija no vienas tās pašas politiskās grupas, un tā var būt problēma, ka visi ir no vienas politiskās grupas, bet nevar būt pilna pārstāvniecība trialogā. Tad šis trialogs būtu pavisam kaut kas cits, ne kaut kas cits ne, nekā tas ir paredzēts. Andrisens kundze teica, ka Eiropas Savienība var izlemt, cik naudas vajag un tad to pieprasīt. Bet tā nav jūs neņemat vērā finanšu plānu. Mums ir noteikti ierobežojumi katru gadu, ko mēs nedrīkstam pārsniegt. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un nav tikai viens ierobežojums. Mums ir daudz ierobežojumu komitejām, pašu resursiem un tam līdzīgi. Un mēs nevaram tos tā brīvi mainīt. To ir ratificējuši visas dalībvalstis. Tātad šo pašu resursu sistēmu ir ratificējuši dalībvalsts un katrai no tām ir veto. Jūs nevarat vienkārši teikt, tā mēs uzstādām budžetu un tad paprasām valstīm, lai tās samaksā. Tā gluži vienkārši nav taisnība. Eh, vienmēr reakcijā, bet Džeims arī grib izteikties. Labi, vispirms Džeims, pēc tam Raimers. Uh, firstly, on procedure, Alan, I think that... Vispirms par procedūru. Tā kā esmu lielāko laiku pavadījis lielā grupā, vienmēr ir tā, ka uh, trialogā ir priekšsādātājs un referents, tur ir pilnīga taisnība, un tā ir arī jāturpina, citādi būs pilnīgs haoss, tur būs visas eh, grupas, kas par katru jautājumu kaut ko gribēs teikt, un tādēļ nevajadzētu šādu izmaiņu. Un jaunajā procedūrā ir jānoskaidro, kurš iedarās samierināšanas procedūrā. Tātad, kurš drīkst uz to iet un kurš nedrīkst. Parasti ir 27 dalībnieki, bet pagājuši, ka nebija skaidrs, vai viņi visi drīkst iet uz šādām sanāksmēm. Un ja mēs varētu izmantot šo iespēju un precizēt, kur deputāti var iet un kur nevar, tad uh, informētu arī budžetu komiteju, lai būtu pilna vienprātība un vienošanās pieņemot galīgo lēmumu. Tas būtu ļoti liederīgi. Būtībā par maksājumu un saistību jautājumu tā jau ir sāga, kas ilgi velkās. Reizēm ir saistības, tad ir maksājumi, tad mums rodās lielas saistības, par kuras nevaram sekt ar maksājumiem. Tas nav nekas jauns, vienmēr finanšu plānu beigās, kad ir nauda nodot apakaļ un ir jārod kāds veids, kā to risināt, jo nemainīsies tas, ka daudzās dalībvalstīs trūks naudas un viņi nevarēs maksāt vairāk nekā spēs. Paldies, Aimers Lūdzu! Jā, paldies. Es domāju, ka tiek pieņems politisks lēmums par saistību maksājumu apropriācijām, un to, ko Džeims un Jonins nu pat teica, mums par to ļoti rūpīgi jādomā. Ir, ja būs vēl lielāka šāda neatbilstība, nu, tad tas būs vēl satraucošāk. Mums jāskatās uz saistībām un atbildību un iespēju plānot nākotni. Tas ir svarīgi, jo citādi mēs dalībvalsts nostādīsim tik grūtā situācijā, ka šī procedūra vairs nebūs nopietna. Vēlos jums arī kaut ko atgādināt. Pirms pāris gadiem bija situācija, kad pat pārunas par daudzgadu finanšu schēmu Piemēram, Agenda 2000, to referenti paši uh, savā starpā izdomāja, un visi, visi bija no vienas politiskās grupas, un tad pieauga tās delegācijas, kas piedalās trialogā, bet trialogs nav samierināšanas procedūra. Mēs šeit runājam par uh, referentiem, mēnu referentiem, uh, par to, cik dalībnieki no katras grupas var piedalīties, viens, divi vai trīs. Kā būtībā telpa bija pilna un bija tāds pats skats kā samāri, samierināšanas procedūras gaitā, un tas vienkārši nevarēja labi darboties. Tad, kad mēs runājam pārējās darbības dienestu, Mēs panācām vienošanos un teicām, ka tas, ko mēs vēlamies nodrošināt, ir tas, ka visas politiskās grupas ir jāpārstāv, lai būtu iespēja gūt nepieciešamo informāciju, lai tie, kas vada pārunas, darītu to, ko, par ko viņiem ir mandāts. Tātad tas bija trialogs, kuram bija konkrēts uzdevums priekšsēdētājs un referents Viņiem bija jānāk klājā ar to, par ko mēs ļoti rūpīgi runājām un skatot, skatījām to trialogu ietvarā. Un to kaut ko tādu mēs nebijām redzējuši 10-15 gadus. Un tādēļ trialoga delegācijai arī nākotnē jābūt ierobežotai. Mēs dzirdējām, ka tas balstās uz grupu spēju izteikt priešlikumus un uh, dot sniegt savus komentārus. Un tas saistīts ar ziņojumu izplatīšanu un ka ir pārstāvēts arī dažādas grupas, bet viņi jau runā komitejas vārdā, nevis savas grupas vārdā. Tāpat domāju, ka mums ir nepieciešams līdzsvars delegāciju ziņā bet man šķiet, ka pilnībā pietika arī, ka ir priekšstādājs un referents, un tā bija pietiekama pārstāvniecība. Eh, Raimer, eh, paldies. Es eh, apzinos, ka dāsnums pēdiņās vieš mūsumu. Tāpēc mēģināsim to pārvaldīt vislabākajā veidā. Pēdējā piezīme par maksājumu saistībā apropriācijām Andriasens kundzes sacītās sakarā. Svarīgi ir, e, <clears throat> kas tad ir svarīgi? Tā nauda, kas ir reāli iztērēta. Taču tad, kad ir pieņems lēmums tērēt, kad ir parakstīti dokumenti, kad darbi ir pabeigti, kad ir pieņemts e, darbā cilvēks, ir jāmaksā. Un mēs tagad esam situācijā, kur mēs esam izlēmuši, e, pieņa, e, lēmums pieņēmuši, cilvēki pieņem darbu paveikti, padomu saka, man nav naudas. Tas ir absurdi. Tāpēc ir jālēmj par e, saistību apropriācijām atkarībā no summas, ko esam gatavi maksāt. Bet tad, kad lēmums ir pieņemts, uh, par saistībām, tad ir pienākums maksāt. Tā ir problēma. Un es domāju, ka mums ir jāizkļūst no šīs problēmas, ja mēs jau no rīta e, runājam par muļķīgām un un e, sapiņķerētām pretrunām. Es padomis e, klusumu interpretēju manu piezīmu sakarā par to faktu, ka patiesībā mēs esam tajā pašā situācijā kā iepriekšējos gados un pagājušajā gadā. Mūsu sarunu partneris um, no padomes puses nav sarunu partneris ar politisko mandātu viedokļu apmaiņai ar parlamentu. Patiesībā mums ir saruna partneris, kurš ir ar saistītām rokām un kājām. Un Politiku mēs eh, lemjam ar ierēģiem. Es ļoti augstu vērtēju ierēģus, bet ierēģu loma nav vadīt. Ierēģus interesē tikai maksājumi. Tas ir grāmatveža eh, eh, domu gājiens, bet mēs runājam par politiku, un šobrīd mēs nevaram veidot patiesu viedokļu apmaiņu un politiskas sarunas, jo uh, Eh, kā tikai pēc balsojuma padomē. Un gada pirmajā pusgadā mums nav patiesas politiskas viedokļu apmaiņas, neraugoties uz visiem mūsu puliņiem. Labi, dārgie kolēģi, šo viedokļu apmaiņu mēs beidzam kad mums ir budžeta komitejā, un jūs eh, dzirdējāt mūsu referentes Balcānī aicinējumu attiecībās pilotu projektiem un sagatavošanas darbībām, kur viņa vēlas dzirdēt jūsu priekšlikumus maksimāli drīz, lai varētu sekot mūsu noteiktajam darba kalendāram. Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā punkta, kas ir um, pēc tam, kad esam svītrojuši sesto un septīto, kas ir devītais. E, budžetā grozījums numur viens, konkrēts piemērs grūtībām, kur mēs nonākam ar uh, maksājumu apropriācijām. Kolēģe Jevģejevska diemžēl nevar būt kopā ar mums, jo viņai ir nopietnas ģimenes problēmas. Un budžeta komitejas locekļu vārdā es gribētu novēlēt visam drīzāko izveseļošanos viņas bērnam, kurš šobrīd ir slimnīcā, un viņas prombūtnē. Ar šo dosiju nodarbojas Salvadors Garīga, kurš prezentēs trilogu rezultātu un tālāk nāks klājā ar konkrētu priekšlikumu. Lūdzu, Salvador. <clears throat> Gracias, presidente. Paldies. Priekšsēdētāji grūti ir um, šajā jomā uzstāties referencietā, jo temats ir sarežģīts, konfliktējošs, pretrunīgs, kur ir e, nostādīts pretī divas eh, interesētās puses. No vienas puses budžeta interese, kas atbilst eh, mūsu komitejas interesēm, no otras puses politiskās intereses. Un, ja mēs pieturamies pie budžeta interesēm, tad jau mēs acījām un skaidrojām uh, budžeta komitejas sanāksmēs, ka negatīva rezerve nav opcija, kas būtu pieņemama. Un jau pagātnē pirms vairākiem gadiem negatīva rezerve tika noraizīta to pašiem eslu dēļ kā šobrīd, bet ir tīpaši mums uh, nelikās saprātīgi piemērot e, šādu negatīvu rezervu gada sākumā, lai varētu lūgt sasniegt mērķi ar diviem, divām uh, īpatnībām - solidaritāte un uh, steidzamība. Tas attiec uz solidaritātes fondu. Mums likās, ka šādā situācijā Eiro uh, padome varētu pildīt savus, eh, no, eh, savus apņemšanās piešķirt eh, maksājums, kad ir neparedzami mērķi. Tad, kad ir šāds neparedzams mērķis, kāda, kāda um, dabas katastrofa, situācijas šādas notiek. Un neraugoties uz šo steidzamību un neparedzamības raksturu, padome neraugoties uz to, ka komisija skaidroja, ka ar eh, papildus 184 eh, miljoni būs nepieciešami, Eiropadome nespēja gūt pietiekamu vairākumu šajā jomā. Un no budžeta viedokļa mēs jau to noraidījām. Un trilogā, neraugoties uz to, ka komisārs jau skaidroja, ka Eh, kāda teorija tiek piemērota šajos gadījumos, lai varētu īstenot jaunas apņemšanās. Padomis prezidentūra paskaidroja, ka ne, nav iespējams grozīt delegāciju nostāju, kuras ir pret šo lūgumu, kas ir iesniegt gan no komisijas, gan no padomas puses, un skaidroja, ka uz spēles ir pilsoņu ekonomiskās interesu labklājība, ko smagi ietekmēja plūdi. Ņemot vērā to, ka šīs valstis Polija, Slovākija, Ungārija, Čehijas republika, daļa no Rumānijas ir ar ļoti sarežģītu budžeta situāciju ir skaidrs, ka nepieciešams Eiropas risinājums vislabākajā veidā. Ja mēs piemērotu budžeta stingrību un sacītu, ka noraidām negatīvo rezervi, tad mēs varētu e, nonākt e, ar vēl lielāku, panākt vēl lielāku kavēšanos. Un iespējams, ja šie pilsoņi, šie cilvēki vēl, vēl vairāk eh, kavētos ar palīdzības saņemšanu un valstis ar eh, ko, ko, Eiropas Savienības kompensāciju saņemšanu. No otras puses tiek skatītā otrā daļa budžeta grozījumiem, kas būtu jāskat kopā ar grozījumiem numur viens, un tie būtu 200 miljoni eiro, kas ir šķiet maksimālā atļautā summa ar finanšu regulējumā. Un tāpēc šodien pieņemamais lēmums būtu meklēt citu alternatīvu, atrast jaunu naudu, jaunus līdzekļus, kas būtu visloģiskākais šajā situācijā. Tomēr pārstāvot referents Sidoniju Iedžeļevsku. Man ir jāņem vērā ne tikai budžeta stingrības prasības, bet arī politiskās nepieciešamības. Un ņemot vērā visus jautājumus, es domāju, ka mēs vēlamies izveidot budžeta komitejā tādu nostāju, kas būtu labvēlīga balsojumam par negatīvu rezervi, taču ar priekšnoteikumiem, es nezinu, vai tie jau ir izdalīti visiem deputātiem. Tie jūsu priekšā ir, un vissvarīgākais šeit ir otrais punkts papildu apsvērumiem, kur aicina komisiju nepārkāpjot tās iniciatīvas tiesības grozīt e, budžeta grozījumus uz 2010. E, finanšu gadam, kā tas ir paredzēts 15. pantā finanšu regulējumā, lai varētu izpildīt šo negatīvo rezervi. Tas nozīmē 200 miljonu eiro tiktu atņemti eh, no bilances, kas, manuprāt, būtu vistaisnīgākais eh, risinājums, jo tādā veidā mēs varētu izmaksāt 184 uh, eh, miljonus no solidaritātes uh, fonda, kā arī summa, kas paredzēta otrajā grozījumā, un Eiro padome varētu atrisināt pati savas atbildības jautājumus. Turklāt apzinoties to, ka e, komisija tad vairs nav nekādu manevrēšanas iespēju, lai īstenotu e, savas saistības. Uh, Šis būtu priekšlikums priekšsēdētāji. E, tas ir vairāk politisks nekā budžeta priekšlikums, kad, bet tomēr lūdzu jūsu atbalstu šeit. Très bien, je vous remercie. La présentation... Paldies. Prezentācija bija ļoti skaidra. Piebildīšu dažus punktus tikai. Šajā sakarā mēs padomēji darām zināmu zināmas savas bažas. Un konkrēti par to, kā padome nav ņēmusi vērā savas saistības pēc savas iniciatīvas, kas ir, ir daļa no 11. gada budžeta saskaņa ar kuru. Jā. Ja maksājuma apropriācijas trūkst, un ja ir steidzamības prasības 11. gadā, tad šīs apropriācijas var tikt palielinātas. Tā ir deklarācija, kas sākotnēji ir vienpusēji padomas deklarācija, kam pēc tam pievienojās komisija un parlaments. Kas bija saistīmi ar faktu, ka maksājumu apropriācijas sākotnēji tiek palielināts par 2,91%. Un pirmo reizi 2011. gadā radās problēma ar maksājuma apropriācijām. E, Padome piemirst šīs e, saistības. Un es uzdodu jautājumu padomēji. Ja e, šāda ir situācija, mēs to ņemsim vērā nākotnes sarunās, vai tās būtu sarunas par gada budžetu vai finanšu perspektīvām, ka padomas saistības nav neko vērtas. Un es uzdevu jautājumu, kā jau to sacīja Salvadors Garīga, ka šī, ja šī negatīvā rezerve tiek vienā mirklī izsmelta 100 miljonu eiro, ko jūs darīsiet tad, kad pēc dažām dienām vai nedēļām jūs saskarsieties ar negaidītiem izdevumiem, kas ir nepieciešami. Kāda būs padomas e, pozīcija? Lūk, šeit vēl nekādas atbildes nav bijis. Un e, šīs problēmas sakarā, ko mēs jau ilgi apspriedām iepriekšējā sanāksmē, Uz papīra ir trīs iespējamas ietekme, e, attieksmes - noraidoša, kas automātiski izraisītu samierināšanos, nereaģējoša, un tad pēc sešām nedēļām e, padomis lēmums ir koriģējošā budžeta pieņemšanas lēmums, un referenta attieksme piedāvātā, kura ņemot vērā problēmas raksturu, tā palīdzēt iedzīvotājiem, kas ir dabas katastrofu upuri, kas mēnešiem ilgi jau gaida. Būtu grūti nedot ātru piekrišanu. Ja mēs izvēlētos nebalsot, tad mēs vēl pār sešām mēnešā, mēnešiem aizskavētu kredītu uh, pie, uh, maksājumu izsniegšanu, kur sakarā ir plaša vienbalsība gan parlamentā, gan padomē, lai varētu piemērot šo stabilitātes fondus par tām summām, ko piedāvā komisija un no, pie nosacījumiem, ko piedāvā komisija un paredz komisija. Taču, lai norādītu tam, ka mēs nepiekrītam padoms nostājai, tiek šajā mutiskajā grozījumā piedāvāts, ko prezentē Salvadors tikko, aicināt komisiju, respektējot tās iniciatīvas pilnvars, rīkoties tā, lai gada beigās rastais finansējums atbilstu svaigās naudas ekvivalentam. Tā tad e, izpildu atlikumām izpildīšanas pārpalikumam, kas nozīmē gada. Nu, tiek nosūtīta uz gada beigām tā summa, ko mēs neuz, neuzdrīkstamies nosūtīt tagad. Tātad šis, šī tehniskā viltība atlikt uz vēlāku laiku ir ierobežota uz 200 miljoniem eiro vienā dosjē, vienā reizē praktiski šī rezerve tiek izsmelta. Un Tas, ko mēs piedāvājam referentu, ir parlaments savlaicīgi paziņo, ka tā pozīcija, ka tā nostājas gada beigām ir finansēt nevis pārceļot, bet izmantojot izpildes pārpalikumu. Un respektējot komisijas iniciatīvas pilnvars, tas nozīmē to, ka mēs piedāvājam savu formulējumu, bet ja komisija pieņem šo principu, un atšķirīgu formulējumu, tad dara to uz savu atbildību. Lūk, vispirms grib izteikties Čārans Ferms. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos īsi, jo es pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem par to, kā ar to visu tikt galā, un es domāju, ka šeit arī parlaments ir diezgan vienots šajā jautājumā. Bet tomēr daži komentāri būtībā šāds risinājums nav labs, tas vienkārši atbīda problēmas uz tālāku laiku, risinājums nav caurskatāms. Mm, vajadzētu varbūt paturēt un pastāvēt uz tiem grozījumiem, kur mēs esam izteikuši kritiku. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, kā padome ar to visu darās. Būtībā eh, viņi rīkojas pilnīgi pretēji eh, kopējai tai eh, deklarācijai, kuru mēs pieņēmām. Un es domāju, tas nav labi. Nu, bet tagad visu vienkārši kaut kur atlikt, jā, šī tāda redzama Eiropas eh, Savienības maksājuma dāļa, kad mēs maksājam reģioniem, kas ir cietuši dabas katastrofās no nu, šīs solidaritātes fonda. Nu, tur faktiski mums arī nav citas izējas, kā vien sekot referenti ieteikumiem. Runājot par to, ko jautāja Rēmers Bēge grozījumi 2., 3., 4., kas tika iesniegts pirms šis risinājums tika piedāvāts, vai tie vēl ir vajadzīgi, jo likās, ka tie attiec, tiek attiec, attiecināti uz negatīvās rezervas situāciju, bet tagad šķiet, ka pēc tiem vairs nav vajadzības, bet tas ir tikai jautājums. Bien, Ra Raimer nous répondra sur ce point. Euh... Raimers atbildēs par šo eh, jautājumu, bet kamēr viņš domā, dodu vārdu Lāšlo. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jūs esat piedāvājis trīs iespējas. Viena no tām ir sekojoša. Mums būtu jānoraida šis sliktais risinājums, ja tas ir slikts no finanšu viedokļa. Tas būtu labs lēmums no budžeta viedokļa, bet nepieņemams, ja mēs runājam par šī parlamenta imīdžu. Un tas būs kaut kas tāds, kas laupīs mums godu kā parlamentam. Nākošā iespēja būs eh, atturēties no atbildes un ļaut eh, padomē pieņemt šo lēmumu eh, bez mūsu piekrišanas. Uh, Bet tas atkal radīs sliktu paštēlu, jo izrādīsies, ka mēs piekrītam kaut kam tādam, kam mēs nedrīkstam piekrist. Mums ir jāļauj iziet cauri pirmajam grozīmam un pārdome ar lielām grūtībām gan to ir pieņēmusi, tāpēc pie tā būtu jāturās. Un es gribētu izteikt arī tādu vispārīgāku raksturu piezīmi attiecībā uz virkni pozīcijām Eiropas Savienības budžetā. Nu, mums ļoti bieži iepriekš nav skaidra priekšstata, kā e, notikuma attīstīsies, jo, piemēram, lauksaimniecības e, produktu cenas ir atkarīgas e, no uh, dažādiem faktoriem. Pastāv globalizācija, mēs nezinām, cik būs dažādu eh, force majeure apstākļu, zemestrīču, tsunami, ugunsgrēku, plūdu un tā tālāk. Paskatieties, kā mēs rīkojamies saistībā ar lauksaimniecību un uh, fondiem. Šeit ir atšķirīga attieksme. Un uh, īstenībā lauksaimniecībai būs vajadzīgs daudz vairāk šo līdzekļu, un eh, mums būs, eh, tā, zināms, manevrēšanas iespējas, mm, kas attiec solidaritātes fondu, mēs nebijām plānojuši to izmantot eh, tik lielā mērā kā tagad. Jā, un tās ir tādas ļoti neveiklas debates starp parlamentu un padomi, bet es aicinu nākotnē aplūkot uh, maksājuma apropriācijas. Jums ir tikai viens miljards, ko mēs varam tērēt šim mērķim, un kāpēc mums nevarētu būt miljards maksājuma apropriācijās, un tad mēs gal galā varētu veikt nepieciešamos labojumus, korekcijas un tā tālāk. Kāpēc mēs nevaram no budžeta līnijām, no citām budžeta līnijām varbūt pārcelt kaut kādu naudu kaut kādām lietām, kas pilsoņiem ir svarīgi. Andresens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, kādēļ ir tik steidzami jāpieņem šis lēmums, jo uh, plūdi bija pirms gada, teiksim, uh, nu, kāpēc mēs nevaram gaidīt, kamēr tiek pieņemti otri budžeta grozījumi, tad balstoties uz to, izlemsim par šo jautājumu. Būtībā tas ir tikai pāris nedēļu jautājums. Un no, no, teiksim, grāmatvedības viedokļa tā ir tāda, nu, grāmatvediska viltība par to negatīvo rezervu, ko es piedāvāju darīt. Jā, jūs pilnīgi pamatot uzdevāt jautājumu. Mēs to apspriedām jau pagājušā reizē. Protams, mēs varam teikt, ka mēs jau tik tālu esam iekavējuši, ka varam vēl pāris nedēļas eh, nokavēt. Patiesībā mēs esam pārāk iekavējuši. No sākuma mēs iekavējām, tāpēc, ka uh, bija problēmas ar attiecīgo valsts administrāciju, pēc tam ar komisiju, pēc tam ar padomi, un tādējādi mēs esam ļoti delikātā pozīcijā, jo ja mēs. Uh, vēl aizkavēsim, tad mēs būsim tie sliktie. Lai gan mēs mēģinājām būt kā eh, paraugu bērni no paša sākuma. Un, kā jau sacīja referents, ir runa par kompensāciju pašvaldībām, valsts administrācijām, publis, valsts uzņēmumiem, kuriem vajadzēja novērst postījumus, ļoti smagos postījumus šo dabas katastrofu sakarā. Un tā kā attiecīgās valstis ir ar ļoti smagu budžeta situāciju, mēs patiesībā nākam palīgā vietējiem vai nacionālajiem budžetam valstī, kurai mēs sniedzam palīdzību. Tā darbojas solidaritātes fonds palīdzība nāk valsts administrācijas interesēs. Vērtmanis skundze gribēja izteikties. Alors, je note aussi Monsieur Kozlik. Arī Kozlika kungu es pierakstu. Un pēc tam Raimeram lūkšu atbildēt uz um, Jaurana Fermas doto jautājumu, bet Vērtmanis skundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ja es pareizi sapratu, attiecīgi, tad pilsoņi mums palīdzēs, bet jautājums ir par to, no kurienes mēs saņemam naudu un kā mēs to uh, sadalām budžetā. Un šeit man ir daži iebildumi Protams, pilsoņu, attiecībās pilsoņiem mums ir pienākumi un mums ir jārīkojas atbildīgi. Padomēji, komisijai un mums ir jālemj par to, no kurienes šie nauda tiek ņemta. Tālāk, pirmā grozījuma sakarā, no komisijas tiek pieprasīts rūpīgi pētīt e, un uzdot, e, tam es piekrītu, bet es gribētu, lai tiktu uzlikts pienākums. E, šeit ir problēmas ne tikai ar tulkojumu vācu valodā, bet es gribētu, lai šeit būtu vārds pienākums obligāti, lai attiecīgās personas saņemtu šo summu. Paldies, paldies, Koznika kungs. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcel veľmi podporiť to, čo tu povedal pán predseda, že toto je vysoké. Paldies, priekšsēdētāji, vēlētos atbalstīt jūsu sacīto. Šeit mēs runājam par ārkārtīgi politizētu jautājumu. Mums pilnībā ir jāizmanto mums dotā iespēja, mums ir jāsaprot, ka mēdīja attiecīgajās valstīs debatē par to, kas tad Eiropas parlamentā notiek ko tas dara. Un šeit ir jautājums, kā mēs varam iegūt līdzekļus, lai to saņem cilvēkam šī nauda ir vajadzīga. Jā, protams, šeit ir šī te aizkavēšanās. Un mums ir jāatceras, ka šis ir uzticības jautājums, tas ir svarīgs eh, tām valstīm, kas ir cietušas stihijā un, visi, un cilvēki jau nezina, kā tad norun, norit sarunas par 2012. budžetu. Viņi vienkārši zina, vai viņi saņem naudu vai nē. Es skaidrs tas, ko sacīja Laslovs Surjans par mūsu Ungārijas draugiem. Raimēr, vai tu gribi atbildēt uz ģeran eh, uzdoto jautājumu? Jā, paldies. Uh, par trilogu rezultātiem runājot. Un ņemot vērā to situāciju, kurā mēs šobrīd esam, es gribu piedāvāt, piedāv, pieņemt mums piedāvāto. Pār solidaritātes fondu. Pirmais grozījums ir. Uh, acīm redzams. Komisijai ir jāpārbauda, tas nav jāatkārto katru reizi viņiem. Katrā ziņā varbūt uh, šis grozījums nebūtu nepieciešams. Otrā un trešā sakarā. Uh, Jeranam ir taisnība, es varētu tos atstāt, bet tos vajadzētu grozīt un svītrot uh, teikumu sagaidīt padomis nostāju, taču paturēt pārējo, jo e, korektīvā budžeta ietvaros un arī solidaritātes fonda mobilizācijas ietvaros ir pilnīgi skaidri jāpasaka cilvēkiem, kādas ir problēmas, ko izraisa padome. Tāpēc nebūtu slikti pastiprināt šeit sacīto ar e, nākotnes e, mobilizācijas perspektīvu. Un turklāt, priekšsēdētāji, es gribētu arī, lai tiktu norādīts, ka padome, negaidot triloga rezultātus, pieņem tu tādu procedūru, kurā jātiek, kas um, uzliek ļoti neizpildāmu kalendāru uzdevumu parlamentam. Un patiesībā šī procedūra ir netaisnīga attiecībā pret parlamentu. Es gribētu sacīt, ka šāda procedūra no padomes puses eh, nav korekta. Padomē pietrūkst eh, politiskā brieduma sarunās ar parlamentu. Jā, par šo pēdējo punktu Gēranam ir taisnība. Es E, to sacīja, lai protestētu padomēji. Ne jau mēs nesam, mums nav pienākums nodarboties ar ceremonijām savstarpējām. Tas, kas nozīmētu mūsu sadarbību. Un tad, kad mums ir notiek trilogs, kurā mums ir darba kārtībā ierakstīts jautājums, tad elementārs žests būtu uh, ik vienai institūcijas sagaidīt triloga rezultātus. Šeit padomi pieņēma savu pozīciju 15. martā, divas nedēļas pirms triloga, kura darba kārtība bija zināma jau. Tāpēc es domāju, tās ir visai neveikli un tās ir sliktas manieres, un es ceru, ka padomu to ņems vērā. Jērans grib eh, izteikties Raimēra viedokļu sakarā. Jā, mums ir jāsaprot, ka gan attiecībā uz otro un trešo grozījumiem, tas attiec tikai uz maksājumiem, tam nav saistības ar saistībām. Es nezinu, kāpēc mums trešajā grozījumā būtu jāmin šis uh, vārds saistības, jo tur par to vispār nav runas. Tāpēc šis vārds ir jāsvītro no trešā grozījuma. Mm. Tām nav nekāda sakara ar saistībām. On peut se passer du mot commitments. Mēs varam iztikt bez vārda commitments, saistība. Tas. No, of, if I uh, may just add of... Nu jā, es vēl gribētu piebilst, solidaritātes uh, fonds tiek mobilizēts uh, pēc vajadzības, kas at, un, un uh, ir šeit eh, pārsniegti griezti un līdz ar to tur maksājumi tiks pārcelti, bet nu, tas ir saskaņā ar ļoti īpatnējo solidaritātes fonda struktūru. Oui, je comprends, je comprends que... Jā, es saprotu, ka solidaritātes fonds darbojas kā maksājumos un saistībās, un padomas lēmums ir pieņemt eh, saistības un maksājumiem, pieņemt arī maksājumus, bet ar eh, nosacījumu, ka tos finansē no negatīvās rezerves, un tāpēc nav nenormāli eh, mūsu grozījumā pieminēt gan saistības, gan maksājumus. Labi, un no šejienes. Pardon, à partir de là, je vous propose de prendre nos listes de vote. Aicinu jūs ņemt balsošanas listas un sāksim ar uh, Sidonis ziņojumu. Um, mutisku grozījumu sēriju, ko piedāvā referente un budžeta komitejas priekšsēdētājs pēc Salvadoras skaidrojuma. Vai es varu blokā salikt tos grozījumus, kuri attiecas uz apsvērumiem. Četrus pirmos par apsvērumiem. Paldies pret. Viens pret divi atturas. Viens atturas. Par tālāk otro A punktu grozījumu tekstu, kas attiec uz būtību par, pret, atturas, divi atturas, paldies, pieņemts. Pirmais grozījums iesniegusi Hercoga. Tas neatkrīt, bet referents ir pret pār sociālisti reducētā skaitā pēc ska pret atturas viens nav pieņemts. Trešais punkts, tas būtu tīri tehnisks precizējums par pret viens ir pret, atturas, viens atturas, pieņemts. Tādējādi mēs eh, nevajag, eh, vēl neapsveicam referentu, vajag eh, gala balsojumu par grozīto budžetu. Laslaus Jurjans ir par, pret, divi pret, atturas, viens Tātad budžeta grozījums numur viens tiek pieņemts. Un mēs pārējām pie Raimera Bēges ziņojuma par fondu mobilizēšanas lēmumu. Tagad mūsu rīcībā ir nepieciešami resursi, un mēs varam lemt par to piešķiršanu solidaritātes fonda, at, lai varētu izmantot attiecīgais valstīs. Pirmais grozījums. Raimers paskaidroja, kāpēc viņš ir pret, kas ir par. Paldies, pret. Atturas. Vietas atturas. Noraidīts. Otrais un trešais grozījums blokā par pret. Eh, Jorans ir eh, pār eh, mājot ar galvu. To mēs ierakstīsim protokolā. Pret. Atturas. Neviens neaturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Ar mutisku grozījumu, kas ir svītrot, gaidu, gaidot padoms pozīciju. Par. Pret atturas, viens atturas. Paldies. Galīgais balsojums par pret div, divi atturās. Paldies. Tādējādi paldies referentam. Un vietniekam tālāk mēs saskaņā ar darba kārtību. pārējām pie 11. punkta, kas ir balsojums Annes Jensen ziņojumā. Viņa ir prom esot, bet viņu aizvieto Heglund kungs. Heglund kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jensens kundzes uh, vārdā es vēlētos pateikties kolēģiem par 18 iesniegtiem grozījumiem. Uh, Viņi vēlas uzsvērt, ka šeit tiešām ir jāattīsta attīstības stratēģijas un eh, attīstības valstīm jāuzņemas ir atbildība par tām. Bet nevienmēr mēs atbilstoši to uzsveru sarunās eh, un attiecībās ar saņēmē valstīm un ir jāstiprina tā tad arī teksts par mm, pārskatiem un uh, atbildību un atskaitīšanos attiecīgi šajās saņēmē valstīs. Tāpat laikā uzsverot, ka mums vajadzētu, vis, mums, sam, ka mums uh, vajadzētu samazināt eh, līdzekļus eh, attīstībai, nē, gluži otrādi. Ir jāturpina šis darbs un faktiski, faktiski es domāju, ka mēs esam gatavi balsot par šo atzinumu. Je vous remercie. Paldies, Gērāna. Uh, the... Es tā pavisam īsi. Es domāju, ka referents ieteikumi ir labi. Mēs iesniedzām grozījumu, lai dažas lietas stiprinātu. Referente piedāvā par otro grozījumu balsojumu par daļām, svītrojot teikumu grozījumu vidū. Esmu gatavs šo rinko pats saukt, faktiski visu šo teikumu lai mums nebūtu balsojums pa daļām. Jā, jo tiešām šeit eh, formulējums varētu būt nedaudz mulsinošs. Tā kā es vienkārši esmu mieru svītrot to daļu, par kuru, viņš vē, eh, par kuru referente vēlas um, balsojumu par daļām. 17. grozījums man ir referente jautājums, varbūt viņa ir Haglunkunga runājusi. Es saprotu, ka viņa varbūt reaģē uz proaktīvo pirmā teikuma formulējumu. Nožēlo, ka tikai Eiropa tiek uzskatīta par ekonomisku milzi un politisku punduri, bet eh, es piedāvāju balsot pret. Eh, viņi piedāvā balsot pret, es esmu ar vieru atsaukšo daļu, bet otrā daļa ir ļoti laba, to vajadzētu atstāt un balsot to par, ja viņa uh, pēc pirmā teikuma atsaukšanas, lai arī tas ir ļoti patiesi, tomēr būtu ar mieru likt pluszīmīt šim grozījumam, es atsaukšu šo sākumu daļu. Jā, ir jāizturas ar taktu pret Aštonas kundzi. Eglunda kungs, lūdzu. Uh, discuss... Mēs, protams, varam runāt par pirmo teikumu ļoti ilgi, un katram būtu savs viedoklis. Uh, bet uh, ir diezgan pareizi secinājumi, un es domāju, ka pirmais teikums varbūt ir, nu, teiksim, ir tāds neselab piemērots, ir piemērots un varbūt dalīt to balsojumu, un pēc vārdu kundurs varētu tur likt nodalīt, un tad mēs būtu par otro daļu. Bien, nous pouvons passer au vote à ce moment-là. Labi, Tad nu ķeramies pie balsošanas. Pirmais grozījums referents ir pret pār. Pret. Jāskaita, atvainojiet, jāskaita. Vai visiem ir kartes? pas ma carte. Man nav, un Porteškungam arī nav, bet ja kartes jums būtu. Ak tā, elektroniskā balsošana nedarbojas. Nedarbojas gan, atvainojiet. Izvelciet kartes. Ir divi, divi palaidņi Portešunes. Nē, trīs palaidņi, labi, tas ir vēl grūtāk. Tomēr mēģināsim elektroniski. Sākam balsot. Il faut le mettre dans le bon sens. Ielieciet ar pareizo uh, galu karti mašīnā. Bon. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Beidzam balsot. Alors, il y a 14. 14 par, 11 pret. Portašs kungs atturs. Tā tad eh, divi atturas pieņemts. Otrais grozījums. Es saprotu, ka dalītā balsojuma vairs nav, jo eh, Jērens svītro savu teikumu beigas. Par. Pret. Trīs. Atturas. Neviens neaturas. Pieņemts. Trešais. Par. Pret. Atturas viens atturas noraidīts. Ceturtais Jērana grozījums. Vispirms ir motisks grozījums uh, ar angļu tekstu in disregard. Pār, visi pār, pret, atturas, mēs ieviešam in disregard. Pārējais eh, sadalīs divās daļās. Referents ir par. Pirmā daļa ceturtajam Eglundkungs. Par. Referents ir pār. Pār. Paldies. Pret. Atturas. Tātad pirmā daļa pieņemta. E, e, otrā daļa par. La gauche, qui est contre? Pret. Atturas. Viens. Otrā daļa noraida. L'amendement 5 de Madame Andreasen, le rapporteur est contre. Piektais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Sastais tā, re, par. Qui est pour? Monsieur Portage. Qui est contre? Pret. Atturas. Noraidīts. Septītais referents ir pret. Pār. Raimers ir ļoti izolēts, izskatās ar Vertmanas un Andriasens kundzes atbalstu pret. Un Monika arī. Es nekā vairs nesaprotu politikā. Atturas? Neraugoties uz šo sieviešu atbalstu, daudz partiju, daudz politiku, bet, bet skaidrs, ekskluzīvi. Sieviešu atbalsta, neraugoties to, Raimers tiek sakauts devītais Kozlauska grozījums ar mutisku referentu grozījumu. Oui, qui, qui consiste à mettre... Kura būtība ir ielikt šo tekstu 4b punktā. Pār. Paldies pret. Atturas pieņemts vienbalsīgi. Devītais, tas pats autors referents ir par. Kas ir par? Paldies pret. Viens atturas. Pieņemts. Desmitais. Referents ir pret. Pār. Paldies pret. Paldies. Atturas. Ar vairākumu noraidīts. Vienpadsmitais par 5 par. Raimers nav par. Pret. Paldies, saturas. Noraidīts. 12. Miguel Portaša grūzījums par. 4, 5, 6. Qui est contre Pret. Plus de 6. Abstention. Atturas. Noraidīts. Bet arī ar e, neierastu politisku domdalīšanos. 13. par. Pret atturas pieņemts. 14. Eh, par. Pret atturas viens atturas noraidīts, 15. referents ir pret, e, e, atvainojos pret, noraidīts ierans ferms par, pret, abstention, atturas pieņemts. Donc, le 17. 17. Jeran, ja es pareizi saprotu, jūs eh, svītrojat eh, milzumu punduri. Milzumu punduris tiek svītrots, vairāk nav no nepieciešams dalīties balsojums, jo kā mēs esam izsvītrojuši milzumu punduri, viss pārējais ir, kā teica referents, par. Pret. Atturas. Euh, le 17 ir également. 17. pieņemts. 18. Referents ir pret. pret. Pār. Pret. Praktiski pārējie atturas. Noraidīts. Pār grozīto ziņojumu par. Pret 3 ir pret, atturas, neviens neaturas. Apsveicam referentu un Heglunda kungu. Tālāk ir Heglunda ziņojums. Par 12. punktu vidusposma pārskats septītajai pētniecības pamat eh, programmai. Vai referents vēlas izteikties pirms balsojumā? Nē, gribēju tikai pateikties eh, referentiem par konstruktīvo sadarbību. Mēs varam pāriet pie balsošanas. Paldies! Pirmais grozījums ir atsaukts. Otrais grozījums par Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. Piektais un sestais atkrīt. Septītais par kreisie pret atturas noraidīts. Astotais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 3 atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. Mutiskais referenta grozījums Pirmais motiskais grozījums. Jā, priekšsēdētāji gribēju e, tikai šeit gribēju norādīt, kā projekta partneri ir domāti. Ja jūs e, palīdzībā rodot projekta partnerus, precizējums tas ir par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums. E, referentam ir motīsks grozījums. Nē, tas ir portaškungs. Es gribēju sacīt dalību valstu programmas. Tas ir neliels tehnisks papildinājums, lai teksts būtu labāk saprotams. Lieku uz balsojumu ar šo grozījumu par pret atturas pieņemts. 14. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. Par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 16. par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums par pret 2 abstention atturas noraidīts ziņojums tiek eh, pieņemts, referents tiek apsveikts, un mēs varam pāriet pie 13. punkta. Klāt nēsot Sidonijai Jenčiķevskai vai Salvadors eh, var mums izklāstīt šos pārvadumus Salvadoru. par pārvietojumiem. Vai, vai jūs varat izklāstīt mums? Euh, par sesto un astoto pārvietojumu es saprotu, ka referents nevēlas, lai tiktu skatīts septītais pārvietojums par sesto un par astoto. Šeit ir runa par steidzamības palīdzību rezervi. Šeit ir runa par eh, steidzamības palīdzības mobilizēšanu un tā attiecas uz humānu darbību, eh, ka valstīs, ja notiek dabas vai cilvēciskas katastrofas dažas minūtes, lai mēs varētu aktualizēt informāciju. Jā, nav nekāda problēma ar šiem pārvietojumu pieprasījumiem, un referenta ieteikums ir pozitīvs par visiem. Paldies! Très bien. Bien, donc il s'agit essentiellement. Tātad šeit ir runa par palīdzību iedzīvotājiem Kodivārā, Libijā, liek uz balsojumu šos pārvietojumus par. Pret. Atturas. Pārvietojumu tiek pieņemti. Paldies Salvadoram. Un astot ceturtais punkts, bet Kalvina kungs nav klāts. Jā, sociālistu grupas nav, un tāpēc būtu mazliet um, bez, grūti bez viņa veidot viedokļu apmaiņu. Un, ja kolēģi grib izteikties par Kalvina kunga uh, darot zinām savu viedokli, aicinu sazināties tieši ar viņu. 15. punkts, pie kā strādā Holmejer, ir eh, atlikts uz vēlāku, un līdz ar to man šķiet, ka mūsu darba kārtība ir izsmelta šajā gadījumā. Man ir tikai jāpaziņo nākamās sanāksmes laiks, kas ir 13. un 14. aprīlis vēršu jūsu uzmanību uz to, cik svarīga ir 13. datuma sanāksme, kad mēs tiekamies ar nacionālajiem parlamentiem par Eiropas pusgadu un e, nacionālo budžetu koordināciju. Paldies! Sēžam, be, sēdis, beidzam zālē, paliek koordinatori un mēs varam vēl mazliet pat izmantot tulku klātbūtni. Paldies, ka tulki paliek ar mums, bet sēde ir slē, beig, pabeigta.